Tālāk par komitejām. Ir pieņ pieņemts lēmums apstiprināt sarunu mandātu dažādām komitejām. To jūs varat lasīt attiecīgajās tīmekļa vietnēs. To mēs arī pievienosim protokolam.